Pāriesim pie darba kārtības. Vispirms par darba kārtību es esmu saņēmis Vandāles kunga iesniegumu, kurš man rakstiski paziņo, ka viņš eh, gribētu izteikties par šīs sesijas darba kārtību. Vandālēm kungs, lūdzu. Jā, ja, voorzitter, dank u wel. Paldies priekšsādātāji eh, par Runājot par darba kārtību, šonadēļ kļuva zināms, ka Ēģipte ir absolūta palīdzība 5 miljārdu eiro apmērā, un es eh, gribēju atzīmēt, ka tie ir paredzēti no ES palīdzības programmām palīdzētajiem līdzekļiem. Tomēr situācija ar koptu krikstiešiem Ēģiptē pasliktinās, un arī prezidents ir veicis soļus, kas nav apsveicami, vai šī palīdzība tiek saistīta ar kādiem tehniskiem nosacījumiem, un kāpēc par šo palīdzību nepaziņoja eh, Rompei kungs un Eštons kundze. Kad mēs eh, varēsim par to debatēt, vai februārī? Tāds būtu mans priekšlikums, jo es labprāt gribētu pārunāt ar Rompēju kungu par šo priekšlikumu. Jā, Fandālēna kungs, tas nav punkts, kas attiecās uz šo plenāru sesiju. Tāpēc es būtu pateicīgs, ja jūs uh, šo informāciju man sniegtu rakstiski, un tad es uh, varēšu jums arī pateikt, kādā veidā un kad mēs varam par šiem jautājumiem runāt plenāru sesijām. Un uh, Lēktfrīda kungs arī lūdz vārdu izteikties par darba kārtību. Paldies, priekšsēdētāji, tas nav gluži par darba kārtību, bet gan par iepriekšējiem komentāriem. Mums ir īsts paziņojums. Pirms dažiem mēnešiem bija situācija, kad uh, trīs šī parlamenta deputāti nonāca aizdomās par to, ka uh, vei, ir veikti maksājumi no šī parlamenta līdzekļiem Austrijas deputāts atkāpās, un šodien viņš ir notiesāts uz eh, nosacītu ieslodzījumu. Un galu galā Eiropas parlamenta deputāts taču nav kaut kādas vietējās eh, līmeņa, vietējā līmeņa amatpersona, bet eh, visaugstākais Eiropas likumdevējs. Uh, Tenok. Tānuka kungs, lūdzu. Uh, Paldies priekšsādātāji par reglamentu. Mana grupa šajā pēcpusdienā ir iesniegusi priekšlikumu otrdien paredzēt debatē, debates par malī jautājumu Eštonas kundzes klānbūtnē. Uz šo operāciju Malī vāda viena dalība valsts ar mūsu valsts atbalstu. Tā nav, tas nav tikai tehnisks jautājums. Mēs nevarējām iesniegt šo priekšlikumu līdz pulksten četriem, bet mēs vēlētos, lai šis mūsu grupai tik svarīgais jautājums tiktu plenārs visiem apspriests. Herr Tenok, Tānako kungs, es nožēloju, bet mēs neesam saņēmuši šādu prie, pieprasījumu. Kalmevū, monsieur Odī. Odī kung. Tātad oficiāli šis pieprasījums nav saņemts. Es papētīšu, kāpēc tas tā ir noticis. Varbūt izdariet to arī savā politiskajā grupā līdz pulksten 16. mēs neesam saņēmuši nekādu oficiālu pieprasījumu grozīt šīs nedēļas darba kārtību. Danžāna kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Man šķiet, jo īpaši nožēlēm tas, ka par uh, jautājumu, kas ir tik ļoti svarīgs, proti uh, bruņots uh, konflikts, uh, un te ir runa par uh, dalībvalsti, kur ir cietusi zaudējums. Uh, Un Eiropa padoma ir eh, pieņēmusi arī īpašu stratēģiju attiecībā uz šo reģionu, un mēs pieprasām, lai šī stratēģija tik tiešām tiktu īstenota. Un Eiropas Savienība gatavojas nosūtīt eh, īpašu misiju šajā valstī. Ļoti žēl, ka mums eh, nav bijis neviena, ar kur mēs varētu apspriest šo jautājumu pagājušo trešdienu, kad mūsu rīcībā bija 5 stundas. Ļoti žēl, ka tas tā ir noticis, un to noteikti pamanīs arī mūsu pil pilsoņi. Pieter Svoboda. Svobodas kungs. Par šo komentāru es gribēju teikt, ka diemžēl neviens, neviena politiskā grupa nav pieprasījusi noturēt šādu diskusiju, tomēr es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es uh, domāju, ka mēs varētu lūgt Eštonis kundzei atbraukt uz eh, februāra plenāru sesiju. Mēs viņu sen neesam redzējuši, un šāda diskusija būtu ļoti svarīga. Tāpēc es lūdzu jūs izteikt Eštonis kundzei šādu lūgumu. Paldies, Uludz kungs, Hārmses kundze. Uh, Es nezinu, vai es vēl vairoju vispārējo apjukumu, tomēr saskaņā ar manu informāciju Ketrīna Eštone nevis trešdien, bet uh, otrdien būs Strasbūrā, un viņa ir piedāvājusi tad, ja mēs grozītu savu darba kārtību, runāt gan par Mālī, gan par īriju, kā arī par pieteikto tēmu Serbija un Kosova. Uh, Savas politiskās grupas vārdā es varu teikt, ka mēs esam pār darba kārtības grozīšanu, un ja Eštonis kundze šeit var ierasties, tad mēs ar viņu varētu šīs trīs tēmas rīt apspriest. Jūs nepalielinājāt apjukumu, bet eh, gan tikai precizējāt situāciju, Haimses kundze. Uh, Eštones kundze ar mani nedēļas nogalē nav sazinājusies, un es uh, nevaru neko teikt, lai atspēkotu šīs baumas. Tomēr mani, ar mani nedēļas nogalē sazinājās parlamenta dienesti. Uh, un informēja, ka Eštonis kundze ir izplatījusi šo piedāvājumu, izteikusi šo piedāvājumu, jo februārī viņa nevarēs ierasties eh, parlamentā. Februārī viņai būtu pienākums eh, būt klāt, tad, tāpat kā novembrī, bet uh, Es savam birojam izteicu priekšlikumu sazināties ar politiskajām grupām un noskaidrot, vai jūs vēlaties darba kārtības grozīšanu, jo tas būtu priekšnoteikums tās grozīšanai. Ja priekšlikumi tiek saņemti līdz eh, pirmdienai pulksten 16, tad mēs varam darba kārtību grozīt, bet neviena politiskā grupa to nav pieprasījusi. Un parlaments nevar rīkoties, eh, kā tam patīk šī jautājumā, saskaņā ar mūsu reglamentu. Kādai no politiskajām grupām līdz eh, pulksten 16. bija jāizsaka šāds ierosinājums. Uh, Priekšsēdētāji, ņemot vērā notiekošo, man šķiet, ka neatkarīgi uh, no tā, kāda ir uh, noteikumi, gal galā jūs izlemjat, un malī jautājumam ir jābūt šās nedēļas darba kārtībā. Tāpēc lūdzu neslēpieties aiz likumiem. Es domāju, ka šis ir jautājums, kas ir tikpat svarīgs arī jums, tāpēc lūdzu iesniedziet to izskatīšanai. Oh, Herr Davis, das finde ich toll. Dēvis uh, skundze, es uh, apsveicu, ka jūs izsakat šādu priekšlikumu. Priekšsēdētāji var lemt par darba kārtības uh, grozīšanu izņēmumu gadījumos, bet es bieži tiek kritizēts par to, ka es atkāpjos no reglamenta, un tāpēc es tā arī rīkojos. Uh, Tāpēc es jums tagad nolasīšu, ko nosaka reglaments. Darba kārtību pēc tās apstiprināšanas ir iespējams grozīt tikai saskaņā ar uh, eh, 142. pantu vai arī pēc priekšstādātāja ierosinājuma.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 Es tikai pašlaik mēģinu, ievērojot reglamentu, ņemt vērā jūsu vēlmes. Diskusija notiks trešdien, tomēr Eštonas kundze ir paziņojusi, ka viņa tajās var būt klāt tikai otrdien. Es mēģināšu sazināties ar Eštonas kundzi un viņai teikt, ka mēs vēlamies, lai viņa piedalās diskusijās trešdien. Ja viņa trešdien nevarēs būt klāt, tad Es mēģināšu ar politisko grupu priekšsādātājiem šo problēmu atrisināt. Pašlaik es neko citu nevaru darīt. Gribu atgādināt, ka diskusijas ir paredzētas trešdien, un es mēģināšu panākt, ka Eštonis kundze trešdien tajās piedalās, bet ja tas nebūs iespējams, tad es konsultēšos ar politisko grupu priekšsādātājiem, lai vienotos, kā mēs varam šo diskusiju noturēt Dāmas un kungi, es konstatēju, ka jūs eh, piekrītat, ka tad, ja reglaments attiecībā uz darba kārtību nav viennozīmīgi traktējams, tad uh, lēmumu par to pieņem priekšsādātājs. Un ne tikai vienu reizi, bet uh, vienmēr. To iekļausim arī protokolā. Andora kungs. Komisija. Mr. President, honorable members. Gudēs priekšsēdētāji, gudētie deputāti, laimīgi jauno gadu visiem. Šī ļoti svarīga informācija no komisijas puses par to, ka viceprezidente Eštona ir pieejama rītdien. Viņa var rītdien par to runāt, ja parlaments tā vēlas. Diemžēl viņa šeit nebūs trešdien. Viņai ir uh, jau pilna uh, darba programma un vienkārši gribēju jūs par to informēt. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, Andora Kungs par šo informāciju, bet tik tālu jau mēs bijām nonākuši. Mēs jau to atzīmējam. Es runāšu ar Katrīnu Eštoni, tomēr gribēju principiāli sacīt vienu lietu. Tas attiecas gan uz komisiju, gan uz padomi. Nevienā nacionālajā parlamentā nebūtu iedomājams, ka kāds ministrs vai ministru prezidents uh, ne, neievēro parlamenta uzaicinājums. Un man ir jākonstatē, ka Eiropas eh, parlaments ir izteicis uh, vēlmi redzēt šeit uh, viceprezidenti. Ja ir svarīgi, neatliekami iemesli, mēs varam mēģināt atkāpties no darba kārtības un atrast kompromisu. Tomēr man ir jāsaka, ka kompromisa princips neparedz to, ka kāds uh, ministru, ministrs vai komisārs vai kongresa loceklis uh, nevar ierasties parlamentā, pamatojoties uh, vai atsaucoties uz savu darba kārtību. Tā ir necieņa pret parlamentu. Un tagad pāriesim pie šīs dienas darba kārtības. Nesu saņēmis nekādus grozījumus darba kārtībai no pirmdienas līdz trešdienai. Dann komme ich zum Donnerstag. Pāriesim pie ceturtdienas. GUE politiskā grupa ir pieteikusi grozījumu ceturtdienai par sasāpējošiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji, jūs iepriekš jau sniedzāt paziņojumu par trīs kurdu aktīvišu nogalināšanu pagājušā nedēļā Parīzē. Es par to esmu jums ļoti pateicīga. Un vismaz 20 gadus Eiropā nav notikuši līdzīgi noziegumi, tāpēc es savas politiskās grupas vārdā gribētu ierosināt iet vēl soli tālāk un punktu par cilvēku tiesību jomas situāciju Bahreinā aizstāt ar diskusijām par kurdu aktīvistu nogalināšanu un pieņemtu arī īsu un kodolīgu rezolūciju par to. Tajā būtu jāatzīmē, ka mēs stingri nosodām šo slepkavību, šīs slepkavības un aicinām Francijas varas iestādes darīt visu, lai atklātu šī nozīguma autors kā arī aicinājumu Turcijas valdībai uzsākt uh, sarunas ar kurdu partiju. Cimeres kundze, man ir īsumā jums jāpārjautā. Jūs uh, aicinājāt aizstāt uh, darba kārtības punktu par cilvēktiesībām Bahreinā, ja? Vai kāds vēl vēlas izteikties par Cimeres kundzes ierosinājumu, vai kāds uh, ir pret to? Tanuka kungs, jūs esat par vai pret? Uh, <laughs> proposal, Mr. President. Okay. Okay. Exceptionally. Okay. Uh, keep... Labi. Vai kāds vēlas izteikties pret šo ierosinājumu? Svobodas kungs. Es jau hochlose tāt gewesen un die kann man nur verurteilen. Es ist... Šis ir briesmīgs nodarījums un mēs varam tikai eh, to nožēlot. Ir pašsaprotami, ka Francijas varas iestādes darīs visu, ko tām jādara, bet uh, Es eh, dotu priekšroku, ja mēs eh, noturētu plašākas diskusijas par miera procesu starp Turcijas valdību un kurdu pārstāvjiem arī pēc plašākas informācijas saņemšanas no padomas un komisijas. Es domāju, ka tad šīs diskusijas būtu saturīgākas. Tāpēc es izsaku citu priekšlikumu, ka mēs par šo jautājumu diskutējam nevis šajā plenāra sesijā, bet februārī, un uh, šīs slepkavības uh, tiktu iekļautas uh, darba kārtībā. Gribēju jautāt, vai jūs varat piekrist šim priekšlikumam? Jā. Labi, tad es būtu jums pateicīgs, ka jūsu politiskā grupa sagatavotu uh, priekšlikumu darba, kārtības, eh, feb, darba kārtībai februāra sesijai.